Tagad nākamais darba kārtības punkts kopējās uh, debates par naudas atmaskāšanu. Referenti ir Krišjāns Kariņš un Judita Sargentīni, un uh, viņu ziņojuma temats ir finanšu sistēmas izmantošana, nepieļaušana, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un pēc tam uzstāsies Kirkop kungs par pievienoto informāciju. Un tagad vārds Kariņa kungam. Kolēģi, mēs šodien un rītdienas balsojumā noslēdzam procedūru, kas ir ilgus gandrīz divus gadus. Tas ir, mēs esam izstrādājuši jauno pretnaudas atmazgāšanas likumdošanu Uh, vispirms es gribētu izteikt paldies protams vispirms sargentini kundzei līdziņotājai no libe komitejas uh, kolēģiem ēnu ziņotājiem eiropas komisijai protams un arī uh, itālijas prezidentūrai ar kuru mums bija tā iespēja noslēgt starp parlamentu un padomi gala vienošanos. tad jautājums ko mēs šajos divos gados esam izdarījuši? pirmkārt no eiropas komisijas mēs zinām nāca priekšlikums uzlabot pretnaudas atmazgāšanas likumdošanu lai likums varētu turēties līdzi un pat priekšā noziedzīgai pasaulei. no eiropas komisijas nāca vairāk vērtīgi priekšlikumi kuri ir arī apstiprināti proti ka tagad virzīsies uz riska eh, balstītu pieeju noziedznieku noķeršanai eh, teiksim naudas pārskaitījumos kur eiropas komisija spēlēs ļoti nozīmīgu lomu un palīdzēs arī bankām veikt savu darbu uzzināt kas tad viņu klienti īsti ir vai nav un ka arī protams izveidos tā saucamo melno sarakstu kas palīdzēs tiesību sargājošajām bankām un tā tālāk saprast kuros gadījumos būtu jāveic padziļināta izpēte par potenciāliem klientiem vai, vai naudas pārskaitījumiem. Bet mēs no sava parlamenta puses arī esam ieviesuši jaunumu, kas ir guvis beigās atbalstu, un tas ir izveidot kā papildus līdzekli cīņā pret naudas atmazgāšanu eiropas savienības mēroga patiesā labuma guvēja reģistra. kas tas ir šis reģistrs? līdz šim mums ir visās dalībvalstīs uzņēmumu reģistrs kas norāda uzņēmuma īpašnieku struktūru bet mēs zinām ka īpašniekos var būt indivīdi un var būt firmas sabiedrības kur īpašnieks kārtēji var atkal būt cita firma un tā tālāk un veidojās tā saucamās ofšorizētās ķēdes pat eiropas savienības iekšienē kur beigās neviens nevar saprast kurš tad beigās stāv aiz kura uzņēmuma. Un tagad mūsu priekšlikums kas ir atbalstīts ir ka jaunajā likumā izveidos līdz ar uzņēmumu reģistriem prasību visās dalībvalstīs ar visiem uzņēmumiem atklāt patiesā labuma guvēju tātad līdz individam kurš gūst labumu no šī. Un ko tas nozīmē? ka šajā ofšorizācijas ķēdē kas pateic likumsargājošo darbu ļoti apgrūtinātu mēs ieviesīsim atklātumu ka varēs beidzot redzēt kas stāv aiz kura uzņēmuma vai tās naudas vai naudas pārskaitījumi ir vai nav likumīgi tas pat palīdzēs eh, nodokļu iekasēšanas ziņā jo droši vien šādas schēmas tiek arī izmantotas ne tikai lai atmaskātu noziedzīgi iegūtus līdzekļus bet vienkārši lai rupji izvairītos no nodokļu nomaksas tātad šis ir jauninājums kas liks noziedzīgai pasaulei reāli reaģēt. ko tas darīs? tas pataisīs šīs šēmas aizvien grūtākas un tas nozīmēs ka noziedzīgai pasaulei būs jāiet aizvien tālāk no eiropas savienības. bet eiropā mums ir viss ko sirds varētu vēlēties mums ir likuma vara mums ir droša banka tātad finanšu sistēma mums protams arī visi īpašumi un tā tālāk ko jebkurš varētu vēlēties. Un tas nozīmē, ka ar šo likuma maiņu mēs pataisīsim ne tikai cīņu pret naudas atmazgāšanu daudz grūtāk, bet mēs spiedīsim to noziedzīgo pasauli, izspiedīsim lēnām ārā no Eiropas Savienības robežām, spiežot viņiem darboties juridiskajās, kur likumvarai nav tik liela uh, nozīmes. Tātad paldies visiem par sadarbību. Aicinu rītdienas balsojumā atbalstīt šo likumprojektu. Paldies par uzmanību. Kasaņiek, Mr. Karins. Eh, Magad... Liels paldies, Kariņ kungs, un tagad eh, dodu vārdu Sargentīnī kundzei četras minūtes. Thank you, Chair. Uh... Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, un vēlētos pateikties arī Kariņa kungam, vēlētos pateikties ēnu referentiem, kas mums palīdzēja strādāt pie šiem jautājumiem kā šajā sasaukumā, tā arī iepriekšējā sasaukumā. Vēlētos pateikties arī padomēji, īpaši Itālijas prezidentūrai, vēlētos pateikties arī komisijai. Ceļš ir bijis ļoti garš. Mēs sākām darbu jau iepriekšējā sasaukumā, bet pabeidzām to tikai decembrī. Un plenārsēdē pirms vēlēšanām bija balsojums, un šajā balsojumā man un Kariņa kungam tika dots ļoti spēcīgs mandāts. Un eh, 643 nobalsoja par šā mandāta sniegšanu mums tātad. Mums bija jāsāk strādāt pie šī ziņojuma, un es ļoti augstu novērtēju jūsu sniegto atbalstu. Mana motivācija vienmēr ir bijusi sekojoša ir jādara viss, lai mēs izskaustu nodokļu paradīzes. Un parlamentā laiku pa laikam izskan runas par to, ka nauda pazūd, jo lielie uzņēmumi nemaksā nodokļus tur, kura tiek radīts pakalpojums vai ražojums. Un e, Ukrainas prezidents, piemēram, nozaga naudu Ukrainas iedzīvotājiem un ielika Shell kompānijā Nīderlandē šo naudu. Un, protams, e, to visu visu atrasināja un noskaidroja Luxlīks. Eiropas komisija ir izvirzījusi cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas par vienu no savām prioritātēm. Tāpēc eh, mēs ierosinām eh, šo, um, šo reģistra izveidošanu par patiesā labumu guvējiem. Ir eh, pavisam kopā 34 četri reģistri. Ir tādas valsts, kurās patiesā labuma guvēja reģistri nav, bet tās tādas grasās izveidot. Un 28 reģistri nākotnē būs savā starpā saslēgti kopā. Tāpēc, piemēram, būs iespējams no vienas kompānijas valstī meklēt otrā. Kur tad varēs meklēt un šajos reģistros skatīties? Tās būs tiesības sargājošās iestādes, citas iestādes, kazino, bankas, bet Eh, pieeja būs ikvienam, kuram būs eh, pamatota interese, leģitīma interese par šiem reģistriem un patiesā labam guvējiem. Jo naudas atmazgāšana, terorisms, nodokļu eh, noziegumi un viltošanas un krāpniecības gadījumi, mēs to varēsim apkarot, jo ik viens žurnālisti, visi interesētās personas varēs piekļūt šiem reģistriem, lai nebūtu tā, ka e, kompānijas e, varēs nozakt nodokļu maksājotāju naudu, kur varētu izmantot izglītošanai, veselības aprūpai un citām sabiedrības funkcijām. Ja dalību valsts vēlēsies, vērēsies doties tālāk, tās varēs to darīt. Mēs esam e, strādājuši arī pie datu aizsardzības un vēlētos pateikties Rolfkungam, jo brīdī, kad uh, Eh, brīdī, kad mēs iestājāmies par tiesiskumu, tātad datu subjektām. Piemēram, ja cilvēkam ir aizdomas, kaut kas nav kārtībā ar maniem datiem, cilvēkam būs tiesības griezties pie atbildīgajām iestādēm. Mēs, eh, protams, akceptējam datu saglabāšanas likumu. Tas joprojām ir pieci gadi. Tas ir 40. pāns. Priekšsēdētājs kundze. Radīsim šo kā pilotu projektu pārējām valstīm pasaulē. Vai tas nebūtu lieliski, ja ASV sekot mūsu pēdās? Es eh, ceru, ka mums visiem kopā tas izdosies. Paldies! Paldies, Sargantīnī kundze, un tagad eh, dodu vārdu Kirkopf kungam. Četras minūtes lūdzu. Prieksēdētājs kundze, komisārs kundze. Eh, cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu, ja jūs pārtrauciet nav, šo naudas plūsmu, tad eh, mēs labāk varēsim pasargāt mūsu ekonomiku kā kopumu un tajā dzīvojošos cilvēkus. Mēs nekad nedrīkstam pārāk zem novērtēt cīņu pret naudas atmazgāšanu, un viens no būtiskākajiem instrumentiem ir naudas plūsmas caurskatāmība. Uh, Un eh, gan ēnu referenti, gan arī es, eh, mēs esam paskatījušies, eh, paskatījušies uz iepriekš pieņemtajiem likumdošanas aktiem. Mēs paraudzījāmies uz starptautiskajiem standartiem, uz pasaules tirsniecības organizācijām, paraudzīties uz to, kā notiek sadarbība pasaules līmenī. Naudas izsekojamība pārobežu pārskaitījumos ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir jāsako un jāpārtrauc naudas plūsma, ja tā nonāk kriminālo lok, rokās. Es domāju, ka ir pēc iespējas jāierobežo kriminālo aprindu iespējas rīkoties, bet ir jābūt naudas izsakojamības iespējai. Gadiem eh, klienti un eh, uzņēmumi uh, ir cīnījušies pret likumdošanas nepilnībām, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs izveidotu adekvātus noteikumus cīņā pret naudas atmazgāšanu. Un uh, otra naudas atmazgāšanas direktīva, piemēram, manā valstī apvienotajā karalistē, tika īstenota tādējādi, ka mazajiem investoriem un, piemēram, kuriem bija adekvātas attiecības ar savām finanšu institūcijām, tas viss, para, parakst, tas viss padarīja daudz grūtāku. Es nedomāju, ka mums vajadzētu nosacījums padarīt vēl grūtākus. Ņemot vērā to, kā šādi pasākumi ietekmēs privātumu un arī datu aizsardzību, par to ir jādomā. Proporcionālismu princips eh, parādās arvien biežāk parlamentu teiktajā, bet eh, strādājot pie šā likumdošanas, pie šā likumdošanas akta, mums tas ir jāņem vērā eh, arī iepriekšējos, ehm, arī iepriekš strādājot pie līdzīgiem likumdošanas aktiem, mēs ņēmām vērā šos noteikumus, bet kā to praktiski īstenot? Uzņēmumiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāzina, ko darīt konkrētā problēma situācijā un ir jāizveido adekvāta atskaitīšanās un uzraudzības sistēma. Lai nebūtu tā, ka valsts tikai parakst starptautiskas konvencijas un vienošanās, bet patiesībā neko nedara ja mūsu biznesa un tirdzniecības partneri vēlas investēt Eiropā, tad eh, mums ir jābūt adekvātiem likumdošanas instrumentiem, eh, lai varētu izsakot finansiālo noziegumu ceļām. Galvenokārt es domāju, ka mums izdosies radīt tādu likumdošanas aktu, kurš spēs reāli darboties. Un par to es arī piedomāju strādājot pie tā likumdošana, pie tā ziņojuma sadals, par kur, par kur bija uzdot atbildību man. Uh, Ja mums neizdosies pat vislabākos, eh, vislabākās idejas īstenot dzīvē, tad tas neko nedos. Visbeidzot vēlētos pateikties visiem. No savas puses vēlētos pateikties Saimons kungam, vēlētos pateikties līdz referentiem, un es tiešām ceru, ka rītā mēs uzsāksim jaunu etapu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Paldies! Thank you, Mr. Karkov. Uh, next speaker is... Uh, Peter. Paldies. Nākamais runātājs ir Pēters Simons. Uh, paldies. Ir uh, dati par to, ka 160 miljārdi eiro tiek atmazgāti, un tas ir 3% no IKP visās valstīs kopumā. Līdz ar to mums Eiropas Savienībā ir jācīnās pret naudas atmazgāšanu un arī jāvēr, jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu, jo šīs parādības ir saistības. Trešai naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvai ir jātiek pārskatītai sociāli demokrāti ir izvērtējuši arī uh, ceturtās uh, direktīvas uh, mm, pasākumus, un mēs uzskatām, ka šie pasākumi ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Tagad mēs runājam par riska novērtēšanas pieejas izmantošanu. Tas nozīmē, ka vairāk tiks uzraudzīti tie uzņēmumi, kur būs augstāks risks Un šeit ir runa par kazino un azartspēļu uzņēmumiem. Viss būs atkarīgs no atklātības, un tas būs izšķiroši svarīgi. Un tādēļ ir jāzina patiesais labuma guvējs, kas stāv aiz šīm neskaidrajām, sarežģītajām schēmām, eh, kas kam tas viss patiesībā pieder un ja mēs gribam aktīvi cīnīties pret naudas atmazgāšanu, mums ir jābūt nepieciešami atklāti eh, reģistri, kur ir detalizēta informācija pieejama par uh, dažādu uzņēmumu, trastu, fondu, uh, reālajiem īpašniekiem, patiesām labumu guvējiem, jo atklātība ir labākais veids, kā cīnīties pret noziedzību sākotnējais komisijas priekšlikums uh, neņēma to vērā daudzi iebilda un beigās mums izdevās iekļaut šo prasību kaut pretinieku finanšu iestādēm ir jānodrošina piekļuve šiem reģistriem, tāpat arī žurnālistiem būtu šie reģistri jāpadara pieejami, bet mēs sociāldemokrāti būtu vēlējušies, lai visi šie reģistri būtu savienoti savā starpā nevis ilgtermiņā, bet tūlīt, jo atklātība un informācijas plūsma nevar apstāties pie valstu robežām. Uh, sociāldemokrāti arī būtu vēlējušies, lai šie reģistri uh, varētu uh, tikt izmantot arī trešajās valstīs, jo ar šādu atklātību var atmaskot nelegālas darbības, var cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un var cīnīties pret nodokļu paradīzēm. Uh, Eiropas parlaments ir nodrošinājis to, ka tiks izveidots trešo valstu reģistru saraksts. Un cilvēki, kas būs iekļauti, uzņēmumi, kas būs iekļauti šajā reģistrā, tiks pakļauti pastiprinātai kontrolei. E, mēs uzskatām, ka šī saraksts būs jāaktualizē ik pēc trim mēnešiem. Mēs uzskatām, ka šāds uh, centrāls uh, atklāts reģistrs ir izšķiroši svarīgs, un uh, man ir prieks par to, ka mums ir izdevies panākt šāda reģistra izveidi. Bet daudz kas vēl ir jādara turpmāko piecu gadu laikā. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies, un tagad vārds komisārei Jurovai. Paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti ceturtās eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas pieņemšana un uh, regula par informāciju, kas pavada naudas pārvietojumus, eh, būs ievērojams solis uz priekšu, lai uzlabotu mūsu darbības efektivitāti cīņā pret naudas atmazgāšanu. Uh, Eh, es vēlos pateikties Eiropas parlamentam un abiem līdzreferentiem Stargentīnī kundzei un Kariņu kungam un tāpat ēnu referentiem par uh, apņēmīgu atbalstu, ko viņi izrādīja un par viņu veikumu. Tāpat vēlos pateikties arī tām prezidentūrām, kas ir strādājuši pie šā jautājuma, tīpaši Itālijas prezidentūrai, uh, par tās veikumu, jo trialogu sarunas tika pabeigts pagājušā gada decembrī. Esmu pārliecināta, ka šodien mūsu priekšā ir tāds darba rezultāts, ar ko varam būt apmierināti. Mums ir uh, Uh, jācīnās pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansējumu, ņemot vērā nesenos notikumus Eiropā, pieņemot arī terorisma apkarošanas darba kārtību, ir jānodrošina, lai šie noteikumi stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Tagad mūsu rīcībā ir instrumenti, lai uh, Uh, izsekotu miljārdiem eiro, kas rodas no kriminālām darbībām, kas nodrošina finansējumu terorismiem un citai nelegālai darbībai. Tāpat uh, šāds uh, īsto labumu guvēju saraksts vai reģistrs ir sen apspriests un ir apsveicami tas, ka šāds reģistrs tagad tiek ieviests. Darbs ir tagad jāuzsāk pie tā, lai šis ietvars, kura centrā ir uh, efektīvāka darbība, uzlabota atklātība, tiktu īstenots. Komisija sadarbosies ar valstī, dalību valstīm, lai pātrinātu šī jaunās pakotnes ieviešanu. Es aicinu parlamentu uh, sniegt uh, apstiprinājumu šai eh, likumdošanas paketei eh, balsojot par šiem tiesību aktiem. Paldies. Dank, Frau Paldies komisārai Jurovai. Tagad uh, uzstāsies deputātu politisko grupu vārdā. Vispirms Rādeokungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Uh, saskaņā ar ANO datiem eh, naudas atmazgāšana izmaksā 2,7% no pasaules IKP, jeb 1,6 triljonus eiro gadā, bet situācija ir vēl nopietnāka, jo šī parādība skan uh, daudzu cilvēku dzīvi eh, visā pasaulē. Šī jaunā likumdošanas aktu pakete ir svarīgs uh, solis uz priekšu, mazinot uh, mm, šādas uh, nelikumīgas darbības. Tā kā pakodas aptvērumā tiek iekļauti arī nodokļu noziegumi un tiek stingrāk kontrolēti naudas pārvietojumi un ir prasības uh, Uh, maksājumu veicējiem sadarboties ar kompetentām iestādēm. Uh, šīs uh, normas radīs lielāku skaidrību par to, kam patiesībā pieder uzņēmumi, radīs lielāku atklātību uzņēmumu attiecībās un uzlabos iekšējā tirgus darbību. Tāpat laikā cīņa pret organizēto noziedzību un terorismu arī pastiprināsies, un mēs nedrīkstam aizmirst par terorismu draudiem, kas Eiropā pastāv. Un šī ir viena no prioritātēm Eiropas drošības darba kārtībā. Šī ceturtā pakotne dod uh, atbilstošs instruments, lai par, panāktu to. Paldies, tagad vārds Gomes skundzei. Vai tagad mikrofons darbojas? Jā. Es biju ēnu referente uh, sarunās par ceturto direktīvu. Es uzskatu, ka tagad mums ir uh, efektīvāki instrumenti, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Lielākais jauninājums ir centralizētā reģistra izveide par visu Eiropas Savienībā eh, darbojošos uzņēmumu reālajiem īpašniekiem, un to panācām tieši mēs, Eiropas parlaments. Un tiešām mani satrauc eh, tas, ka neskatoties uz lielo skaitu finanšu skandālu, Eiropas Savienībā joprojām nav nodrošināta atpakaļ atklātība par šiem jautājumiem un ka uh, nav nodrošināta vispārēja piekļuve šiem reģistriem, par to varēs uzlēmt katra dalība valsts atsevišķi, līdz ar to šie piekļuvas uh, režīmi informācijai būs atšķirīgi visās 28 dalību valstīs. Uh, uh, tāpat arī trasti nav iekļauti šajā režīmā un nav zinām, nebūs pieejama informācija par to reālajiem uh, īpašniekiem. Ļoti svarīgi ir cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un kriminālu uh, organizēto noziedzību, un varbūt uh, šis būs instruments, lai arī cīnītos pret to, ka starptautiski uzņēmumi nemaksā nodokļus. Šis situācija ļoti satrauc pilsoņus Protams, šīs tiesību akts mm, nesakārto nodokļu sistēmas, bet tas palīdzēs cīnīties pret dažādām schēmām, kas tiek izmantotas, lai izvairītos no nodokļu samaksas. Un mēs aicinām pēc iespējas ātrāk ieviest šo direktīvu, izveidot efektīvus reģistrus un arī uh, izveidot uh, saskaņot diplomātisko stratēģiju G20 un citos fórumos, lai vērstos pret nodokļu paradīsēm. Paldies, Gomešas kundze, jums ir jautājums no Sanī kunga, vai piekrītat uz to atbildēt? Lūdzu. Elnök úr, tisztelt képviselő asszonyon a... Prieksēdētāja kungs. Jūs savā runā pieminējāt veselu virkni problēmu, ku, ar kurām varētu sastapties šīs direktīvas īstenošanas brīdī. Tā tad nodokļu paradīzes. Mans jautājums. Uh, Kāpēc? Kāpēc ir tā, ka Eiropas institucionālajā sistēmā vēl nav um, pievērsta pietiekama, uh, pietiekama uzmanība cīņai pret nodokļu paradīzēm. Gomes kundze, es domāju, ka uh, tā ir nevēlēšanās dalību valstīs un arī komisijā cīnīties pret šiem nodokļu paradīzēm. Uh, Tātad bez nodokļu harmonizācijas mēs nevaram runāt par veselīgu kompetenci iekšējā tirgū. Tāpēc eh, mēs vēlamies par šiem jautājumiem runāt un to sakārtot nodokļu komitejā, un ja mēs parlamentā darīsim to, kas ir mūsu mandātā, tad esam pārliecināti, ka mums izdosies pārliecināt dalību valstis un komisiju. Paldies eh, Gomešs kundzei un tagad Fonštaršs kundzei vārds lūdzu. Godātais priekšsādātāji, godātie kolēģi, šodien mēs runājam par to, kā uzlabot cīņu pret eh, ne Uh, likumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, cīņu pret terorismu, nelegālo nodo, nodarbinātību, bet vēl viens pasākums būtu būtisks attiekšanās no skaidras naudas, un tā mēs varētu cīnīties pret uh, um, terorismā finansējumu, un e, ievērojami finanšu eksperti iestājas par šādu soli. Un, ja tas tā notiktu, tad varētu mūsu nodokļu kontus analizēt un izspiegot, vai mēs esam braukuši ar taksometru, kā citādi izmantojuši savu naudu. Tā, vai tā ir cīņa pret terorismu vai pilsoņu brīvības ierobežošana, jo, ja mums vairs nebūs skaidrs naudas, tad mums arī vairs uh, nebūs brīvības. Paldies, tagad vārds Torvalds kungam. Um, tak... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs zinām, ka naudas atmazgāšana ir ļoti liela problēma, un tā ir būtisks ieņēmumu avots kriminālajām organizācijām. Uh, Pie šā likumdošanas priekšlikuma mēs esam strādājuši ļoti ilgi, tāpēc es vēlētos pateikties eh, visiem referentiem, kur ir zādījuši ļoti lielu sadarbu gribu. Un vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Vispirms mēs izgājām eh, balstoties uz risku analīzi. Jo, protams, eh, adekvāta risku analīze, riska analīze ir būtisks likumdošanas arguments. Un visbeidzot, šis te patiesā labuma guvējs. Trialogā mēs daudz par to runājām, tātad, ja mums tiešām būs izveidot patiesā labumu guvēja reģistri, tad eh, mēs saprotam, cik ārkārtīgi sarežģītas ir šīs nodokļu, šīs naudas atmazgāšanas schēmas, piemēram, Kazino un citur. Man ir ļoti liels prieks, ka mums izdevās atrasināt eh, problēmas, ar kurām saskārāmies iepriekš. Tātad e, mums ir jārada tāda likumdošana, kas tiešām e, darbosies visās dalību valstīs. Tātad, e, lai nebūtu tā, ka kriminālajiem Eh, kriminālajām aprindām tiek eh, piedāvāt tāda paša likumdošanas noteikuma kā, piemēram, sociālajam dienestam Somijā. Tātad es esmu ļoti priecīgs, ka mums beidzot ir izdevies pieņemt tādu likumdošanu, par kuru es būšu lepns runāt manā valstī Somijā. Paldies! Paldies Torvalds kungam, un tagad pusotra minūte Karī kundze. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es kā ēnu referente no manas grupas vēlētos pateikties kolēģiem par ļoti labo sadarbību. Un e, es esmu ļoti priecīga, ka mums ir izdevies tik, tik tālu un panākt tik daudz. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paraudzīsimies kaut vai par globā, uz globālajo situāciju. Piemēram, apvienotā nācija organizācija apgalvo, ka apmēram 50 miljārdu dolāru katru gadu pazūd kaut kādās schēmošanas eh, idejās. Mēs šo naudu varētu izmantot daudz labāk. Tātad cīņa pret nelegālu naudas plūsmu. Mums tā beidzot ir jāuzsāk. Ir svarīgi, lai dažādas eh, institūcijas un dienesti arī neizmantotu šaubīgus uzņēmumus vai pat tādus uzņēmumus, kur izskatās ļoti labi no ārpuses, bet aiz kuriem arī darbojās schēmas. Tāpēc eh, mana politiskā grupa iestājas par šo, pub, po šo patiesā labuma guvēja reģistra publiskošanu, lai tiešām būtu skaidrs, kam tad pieģēr konkrētais uzdevums, uzņēmums. Bet eh, ne tikai dienestiem būtu jābūt pieejamai šai informācijai, arī nevalstiskajām organizācijām un vienkāršiem pilsoņiem, žurnālistiem un tā tālāk. Jo patiesībā tieši no šiem avotiem nāk lukslīgs un arī citi apmaskojošie saucieni. Tāpēc es griežos eh, pie komisijas un arī pie eh, vairāku valstu valdībām, kuras nevēlas šādu caurskatāmību. Tajā skaitā arī mana Dānijas valdība iestājās par pilnīgi atklātu patiesā labumu guvēju guvē reģistru, un es arī to vēlreiz vēlētos uzsvērt. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Žalīkundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Es vēlos uzteikt uh, referentu izšķirīgo darbu, un es šeit īpaši domāju Judīts Argentīnī par spīti spiedienam, ar ko mēs uh, saskārāmies. Rīt mēs balsosim par offshore kompāniju uh, reālā uh, labuma guvēju reģistru izveidi. Un, uh, kaut gan e, deputāti noteikti darījuši, lai ievērojami ierobežotu šo reģistru darbību, un apvienotā karalista panāca, ka e, dati par trastiem nebūs publiski pieejami. Un tāpat e, arī jābūt modriem, ka dalību valstis lems par to, vai žurnālistiem un nevalstiskām organizācijām šie reģistri būs pieejami. Rīt mēs spērsim pirmo soli cīņā pret nelegāliem, uh, nelegāli nelegālām, necaurskatāmām naudas plūsmām, ko izmanto transnacionālie uzņēmumi, eh, teroristi vai noziedznieki. Mēs pierādīsim, ka mēs varam mainīt situāciju. Paldies! Tagad vārds Ferāras kundzei divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja! Kolēģi! Eiropā ir tūkstošiem organizētu organizētās noziedzības grupu, kas izmanto uzņēmumus, uh, kuru uh, filiāls atrodas dažādās valstīs, uh, lai slēptu savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus. Mums ir jācīnās pret nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, jo tas apdraud gan iekšējo tirgu, gan arī pastāv risks, ka tiks finansēts teroristiskas organizācijas. Tāpat ir svarīga informācijas apmaiņa ar trešajām valstīm par šo kriminālo um, organizāciju darbību. Mums ir jācīnās pret izvairīšanu no nodokļiem un um, visām darbībām, uh, kas kropļo likumīgo finanšu tirgu. Mums ir jāraugās, lai līdzekļi Eiropas Savienībā būtu izsakojami, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, uh, lai uh, padarītu uzņēmumu darbību caurskatāmu un lai mēs varētu identificēt nelikumīgo darbību um, šos pastrādātājus un kuri iegūst labumu no šādām nelikumīgām darbībām. Lai to izdarītu, ir nepieciešama mm, efektīvāka piekļuve informācijai, lai arī ir panākts progress, joprojām uh, ir. Mm, iespēja apiet likumu ar līkumu. Likumdošana ir vēl nepilnīga, un joprojām mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas spēj apiet apoš, esošo likumdošanu, izvairoties no nodokļu nomaksāšanas. Mums ir nepieciešams uh, maksimāli piekļūt visiem datiem par uh, naudas pārvedumiem. Paldies! Paldies Ferārs kundzei tālāk uz vienu minūtu Borgēzio kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man šķiet, ka. ir viena tēma, kas šeit nav izskanējusi un kas ir it kā atstumta malā. Konkrēti risks par to, Uh, ka finansējums tiek nodrošināts izmantojot miglainus avotus un ēnu ekonomiku. Ir um, dažādi uh, veikali, veikaliņi, eh, kas izskatās visai aizdomīgi, un ja paraugāmies uz eh, šādu veikalu darbību, tad tā ir apšaubāma, un pastāv arī islamizācijas risks, kas nāk kopā ar eh, šādu apšaubāmu veikaliņu darbību. Dažreiz var būt saikne ar organizācijām, ne tikai kriminālām organizācijām, bet arī ar teroristu grupējumu finansējumu. Viņi izmanto um, dažādus miglainus finansēšanas avotus. Uh, šie kanāli un šīs ķēdes, kas tiek izmantotas tālāk, uh, tiek pārtraukts vārds Pānovs kundzei. Kolēģi, Lai mūsu ekonomika uzplauktu, mums ir nepieciešama uzticība un caurskatāmība. Eiropā katru gadu nelikumīgi līdzekļu legalizēšanas apjoms ir 600 miljārdi. Tas ir divreiz vairāk nekā Junker plānam. Tā ir nauda, ko mēs varētu investēt inovācijās, izglītībā, pētniecībā. Ar šiem priekšlikumiem, ko šodien apspriežam, mēs gribam uzlabot caurskatāmību attiecībā uz līdzekļu pārskaitījumu. Tādējādi mēs nodrošināsim finanšu sistēmas labāku funkcionēšanu, reputāciju un stabilitāti. Jaunie pasākumi par pienācīgo rūpību ir sen gaidīti. Tādējādi bankas labāk izpratīs savus klientus un viņu uzņēmē darbību. Centrālo reģistru izveidošana par patiesā labumu guvējiem uzlabos caurskatāmību un uzlabos arī pilsētu pilsoņu uzticību mūsu finanšu sistēmai. Subjektu datu privātums šajos reģistros ir jārespektē. Tie ir noteikumi, kas Eiropā ir nepieciešami. Nav nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšana un uh, teroristu finansēšanas apkarošana nevar tikt realizēta dalību valstu līmenī. Šāda veida likumdošana rada uzticību mūsu finanšu sistēmai Ticība tām, ka nauda tiek izlietot labiem mērķiem un ka Eiropieši uh, var attīstīties un pilnveidoties uh, um, godīgā un taisnīgā vidē. Paldies! Paldies Pānaus kundzei, tālāk uz divām minūtēm Ferēras kundze lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Uh komisārs kundze, godātie kolēģi, es arī vispirms vēlētos pateikties referentu un ēnu referentu komi, komandai, kas ir lieliski pastrādājusi un ir uh, novedus mūs pie šīs svarīgās vienošanās Itālijas prezidentūras laikā. Tas ir svarīgs solis uz priekšu, lai cīnītos pret uh, krāpšanos nodokļu jomā un cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu un tāpat pret terorisma finansēšanu. Tas, ka ir jānorāda patiesais labuma guvējs, jeb reālais īpašnieks eh, darījumos Eiropas Savienībā, ir izšķiros solis uz priekšu. Sociālistu un demokrātu grupa augstu vērtē to, ka tiks veidots publisks Eiropas reģistrs par uh, patiesajiem labuma gubējiem, mēs gan paužām nožēlu par to, ka piekļuve nebūs harmonizēta Eiropas Savienībā un šie dati nebūs visiem pieejami. Un ka piekļuve ir jāpamato ar pamatotām interesēm, un tā ir ļoti neskaidra definīcija. Un līdz ar to visu izšķirs dalību valstis. Uh, Uh, atkarībā no tā, uh, cik ļoti tās iestājas par uh, informācijas brīvību. Un tāpat izņēmuma gadījumos ir paredzēta ierobežojuma attiecībā uz informācijas pieejamību, ja, piemēram, šis patiesā labuma guvējs ir nepilngadīgais, invalīds vai vēl citos gadījumos. Tātad pastāv dažāda veida riski, ko uh, grūti ir paredzēt. Bet es gribu teikt, ka tas, par ko mēs balsosim, ir ievērojams solis uz priekšu, bet tas ir tikai pirmais solis šai ceļā. Diemžēl mēs nevarējām iet vēl tālāk, jo bija jāpanāk kompromis. Šis dokuments ir kopumā pozitīvs, ievērojams progress, un mēs ceram, ka dalību valstis to arī tālāk īstenos. Paldies, tagad vārds Fotīgas kundzei. Paldies priekšsētā. 2014. Ka, 4. gadā Madrids uzbrukuma laikā dalība valsts apņēmās darīt visu, kas ir tās spēkos, lai cīnītos pret teroristu finansēšanu un teroristu tīklu finansēšanu, bet mēs redzam, eh, ka terorismu apdraudējums nav samazinājies valstu uh, finanšu iestādes ir izrādījušās bezspēcīgas, lai izsekotu uh, teroristu finansēšanas ceļiem. Tādēļ balsot par šo paketi, kas varētu palīdzēt cīnīties pret terorismu finansēšanu, ir ļoti svarīgs, un es uzskatu, ka tas ir svarīgs atskaitas punkts uh, Eiropas um, darbībā. Un es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās uh, šīs likumdošanas sagatavošanā. Paldies! Paldies, Fotiks kundzei, tālāk uz pusotru minūti Ježeka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās no tādas puses arī trialoga sārunās. Man šī direktīva pasvītro Eiropas parlamenta nozīmi likumdošanas procesā patiesā labuma guvēja publisko reģistru doma, kas ir svarīgākā šajā direktīvā, nāca no Eiropas parlamenta, un mēs to aizstāvējām visu trialoga gaitā. Vienošanās, ko panācām decembrī, atspoguļo sabiedrības leģitīmo uh, prasību uh, efektīvāk cīnīties pret nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Tomēr vēl ir iespējams situācija uzlabot tīpaši attiecībā uz publisko reģistru pieejamību. Tomēr direktīva atvēra vēl durvis tām dalībvalstīm, kas ir gatavas iet tālāk un kas ir um, gatavas aizstāvēt leģitīmās intereses. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma dalību valstīm būs jāuzņemas atbildība par šīs likumdošanas uh, ieviešanu lai cīnītos eh, pret nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu un izsakotu līdzekļu pārskaitīšanai. Es gribētu aicināt jūs izmantot elastību, lai nodrošinātu neierobežotu publisko piekļuvi publiskajiem reģistriem attiecībā uz patiesā labuma guvējiem uzņēmumos un trastos. Paldies! Paldies Ježekungam tālāk! uz pusotru minūtu Krisoh Gonoskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšana ir Eiropas Savienības ekonomikas sērga, kas to grauj minimālās tiešās izmaksas, kas rodas organizētās noziedzības rezultātā pārsniedz 166 miljardus eiro gadā. Tas ir pēc Eiropola aplēsēm. Tas nozīmē, ka mazāk līdzekļu mums ir izaugsmai, sociālajiem pakalpojumiem un mums eh, līdz ar to ir mazāk līdzekļu, lai nodrošinātu arī sociālo taisnīgumu. Kādēļ mēs neesam spējuši efektīvi cīnīties pret uh, nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu? Tas ir tādēļ, ka līdz šim mums nav bijusi attiecīgā politiskā vēlme un griba to darīt. Tieši tādēļ šie divi likumdošanas akti ir tik noderīgi un nepieciešami. Mēs redzam, ka lietas sāk izkustēties. Eiropas komisijas priekšlikumi uzlabo esošo situāciju patiesā labuma guvēju reģistri, uzņēmumu, fondu, trastu, patiesie īpašnieki, ko būs iespējams auditēt, nozīmē pirmo soli ceļā uz to, lai izveidotu caurskatāmu situāciju, bet mums ir nepieciešama izlēmīgāka soļa, lai konsolidētu uh, finanšu darījumu caurskatāmību, un tās ir galvenās struktūrālās reformas, kas mums ir nepieciešams, nevis darba tirgus deregulēšana, uh, ko iesaka dominējušie politiskie spēki Eiropas Savienībā šodien. Paldies, paldies Krisovonas kungam, tālāk nākamais runātājs uz minūtu Korālkungs. Grazie, grazie prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Šī ceturtā pakotne noteikti nozīmē progresu cīņā pret eh, nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu, lai arī, protams, vēl tāls ceļš ejams. Lai cīnītos pret šīm parādībām, par ko runājām, mums ir jādara vairāk. Tā ir sērga, bet tajā pat laikā tā ir ļoti izdevīga tiem cilvēkiem, kas to izmanto savā labā. Tirgu vienmēr ir kapitāls, lai arī nav zināms, no kurienes tas nāk, varbūt tas nāk no likumīgām darbībām, bet dažreiz tas ir ļoti ērti. Ir vēl viena dimensija, kas dažreiz tiek piemirsta tas ir fakts, ka ir eh, dalībvalsts, kas noteikti lietas īstenos un ieviesīs atšķirīgi, un līdz ar to šī likumdošana tiks ieviesta atšķirīgi un dažādi, bet mums ir jāraugās, lai visi dalībvalsts to pilnā mērā ievērotu. Tālāk, Brio kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji kungs, eh, divos veidos pat likumdošanu pret naudas atmazgāšanu un cīņai pret terorismu it kā ir solis pareizā virzienā, bet tāpat laikā nevajad, nedrīkst uh, upurēt dalību uh, valstu suverenitāti, jo tieši dalību valstis efektīvāk var cīnīties pret mafijas tīkliem. Un turklāt ir jāpastiprina arī kontroli par kapitāla ieplūšanu Eiropas Savienības tirgu. Nebūsim naivi tir, terorisma finansētāji arī izmanto to, ka starp dalību valstīm nav robežu, ka kapitāls un personas var brīvi pārvietoties, var brīvi apmesties e, un veidot uzņēmumus e, šajās e, Eiropas Savienības dalībvalstīs, tas nāk par labu noziedzniekiem. Tādēļ jāstiprina sadarbība starp uh, dalību valstu policijas iestādēm un tiesu un pirmkārt jāaptur Schengenas vienošanos darbību un jāpārtrauc brīvās uh, pārvietošanās princips. Paldies tagad, Manna kungs. Katru gadu Uh, tiek atmazgāta naudas summa no 600 miljārdiem līdz 1,5 triljoniem. Mēs uh, nevaram pieļaut, uh, ka tas tā turpinās un šī nauda ieplūt or, ieplūst orš, offšoros. Šī uh, situācija uh, um, uh, grauja uzticību visai uh, finanšu sistēmai. Nacionāla līmeņa pasākumi ir nepietiekami, ir jāveic pasākumi Eiropas Savienības līmenī un jāpieņem startautiskie standarti, lai varētu uh, efektīvi rīkoties. Šis publiskais centralizētais reģistrs, kurā būs iekļauti uh, dati par uh, Uh, patiesā labuma guvējiem ir būtisks. Eiropas komisijai ir arī jānodrošina, lai nebūtu nekādu caurumu likumdošanā, ko varētu izmantot noziedznieki. Protams, ir tāpat laikā jānodrošina pamatiesību ievērošana un datu aizsardzība. Šie dati tāpat netiek nedrīkst tikt izmantoti reklāmas nolūkos. Mums ir jāveic samērīgi pasākumi, lai uh, cīņā pret finansiāliem noziegumiem mēs uh, varētu gūt panākumus. Paldies! Tagad vārds Galtjērī kungam. Paldies priekšstādātājiem! Attiecībā uz naudas atmazgāšanas direktīvu. Jāsaka, ka mēs to noteikti sen esam gaidījuši un atbalstām šādas likumdošanas pieņēmšanu. Tas ir būtisks panākums un tas noteikti pateicoties gan efektīviem referentiem, gan arī Itālijas prezidentūras pūliņiem. Mēs esam gājuši tālāk nekā standarti, kas ir spēkā šodien. Mēs nesam Mm, piekāpušies un eh, vājinājuši šīs prasības. Mēs esam daudz panākuši. Publiskie reģistri pār eh, patiesā labuma guvējiem, eh, piemēram, apsvērumu daļas 14. punkts, kas ir saistīts ar 30. pāntu, paredz, ka leģitīmās intereses uh, ir saistīts ne tikai ar cīņu pret uh, nelikumīgi iegūto līdzakļu legalizēšanu vai terorismu finansēšanu, bet uh, te tiek runāts arī par finanšu krāpšanu un korupciju. Es domāju, ka tas ir būtisks solis uz priekšu salīdzinājumā ar sākotnējo direktīvas tekstu priekšlikumu. Un tā ir ļoti liela un vērtīga iniciatīva. Tā ir saistīta arī ar izvairīšanos no nodokļiem. Jā, tas ir milzīgs panākums un es piekrītu piekrītu eh, ziņojuma autoram, ka tas ir modelis un paraugs, ko mēs varam likt par piemēru arī citiem pasaulē. Un Eiropas parlaments neaprobežosies tikai ar likumdevēju lomu, bet arī sakos, kāds tiek īstenots. Paldies, Ožug kungs, tagad vienu minūtu lūdzu. Šanovni paņi. Priekšsēdētāji, godātie deputāti laikā, kad tiek uh, teroristi finansīgi iegūtiem līdzekļiem, tas rada milzīgu problēmu. Un man ir prieks, ka šī ierosinātā likumdošanas pakotne paredz plašu darbības spektru un uh, ka mm, tas palīdzēs darboties gan tiesības sargšaniem iestādēm, gan dalību valstīm. Es saprotu, uh, ka mums ir nepieciešams um, e, efektīvi cīnīties uh, pret dažādām finanšu schēmām, ar ko tiek finansēta gan teroristu organizācijas, gan noziedzīgā darbība. Bet mums ir jāievēro piesardzība, ir tīpaši attiecībā uz darbību izmaksām. Mums ir jādomā par samērīgumu un racionalizāciju, kā arī rūpīgi jāsako attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniedzēju situāciju, lai neapgrūtinātu viņu dzīvi. Uh, Uh, mums, uh, mēs atsaucāmies uz starptautiskajiem finanšu standartiem un attiecīgi pasākumu īstenošanai dalību valstīs ir jābūt konsekventai un uh, unificētai. Paldies Ošukungam, tālāk uz, pusot, uz vienu minūtu valīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt parlamentu, kas tik izcili ir pastrādājis pie šīs likumdošanas, un ir panākts daudz. Tajā pat laikā ir daži punkti, kas e, varbūt varētu būt labāki un tikt pilnveidoti. Piemēram, ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi patiesā labuma guvēja reģistriem. Es domāju, ka e, šīs normas varētu pilnveidot un uzlabot. Tagad dalība valsts var rīkoties pēc saviem ieskatiem, un centrālie reģistri nebūs pieejami plašai sabiedrībai. Bez tām jautājums par leģitīmajām interesēm, bet šīs leģitīmās intereses nav precīzi noformulētas. Uh, šis formulējums ir visai neskaidrs. Tāpat jautājums par patiesā labumu guvējiem ir ļoti komplicēts un sarežģīts. Patreiz tas aprobežojas tikai ar 25 procentu tātad turētājiem, akciju, turētāji, akciju kapitāla turētājiem, bet es domāju, ka normām būtu jābūt stingrākām, un tāpat mēs zinām, ka būs zināmas problēmas attiecībā uz šo normu ieviešanu tiks radīti jauni e, caurumi likumdošanā, varbūt tādēļ, ka dažas no normām netiks īstenots pietiekami strikti, un tāpat ir jāraugās arī uz trastiem, jo trastot bieži izmanto kriminālas organizācijas. Paldies, Valīkungs, tālāk uz pusotru uh, minūti Petolkungs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Neskatoties uz to, ka mums ir izveidota monetārā savienība un Eiropas Savienības fiskālā politika, mums joprojām ir jācīnās pret eh, dažādiem trastiem un kompānijām, kuras nodarbojas ar šo nelegālajām darbībām. Tāpēc eh, apsveic komisijas un padomas sasniegto. Šobrīd, diskutējot par Eiropas kopējo drošības politiku, ir ārkārtīgi būtiski iestāties par Eiropas Savienības integritāti. Mēs zinām, ka bieži vien nelegālās naudas plūsmas nonāk nodokļu paradīzēs, tāpēc ir svarīgi turpināt izdarīt spiedienu uz tām dalību valstīm, kurās šādas nodokļu paradīzes vēl joprojām ir iespējams. Uh, Caurskatāmība, caurskatāmība un vēlreiz caurskatāmība. Kandidātu valstīm ir jāīsteno tādi paši standarti, kāda ir Eiropas Savienībā un jācīnās pret nelegālo naudas plūsmu. Un es vēlētos dot savu atlikušo pusminūtu nākamajai runātājai. Paldies Peterlis kungam un tagad viena minūte Jotovs kundzei lūdzu. Trīs zakonodatelni paketi Paldies, priekšsēdētāja kungs. Trīs eh, likumdošanas pakotnes ir pieņemtas cīņai pret eh, naudas atmazgāšanu. Diemžēl tās nekādu reālu rezultātu devušas nav, jo kriminālās organizācijas vienmēr ir solīti mums priekšā. Mums ir nepieciešama jauna politika, sadarbība likumdošanas eh, tiesības sargājušu iestāžu ziņā, Eiropai ir jābūt vadošajai nodokļu paradīžu apkarošanā. Eiropas komisija šobrīd uzrauga Bulgārijā un Rumānijā notiekošo, kā abas šīs dalību valstis tiek galā ar cīņu pret korupciju. Bet eh, šī pieeja vairs nedod gaidītos rezultātus. Malmstrēms kundzes sagatavotais ziņojums par korupciju Eiropas Savienībā skaidri parāda, ka korupcija skar ne tikai manas pieminētās divas dalību valsts, bet gan visu Eiropu. Tāpēc mums ir nepieciešama kopīga likumdošana, kas attiektos uz visām dalību valstīm. Un mēs tiešām ceram, ka 20. gadā mums būs jauna pretkorupcijas stratēģija. Paldies! Un tagad man Dālenkungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, e, prieksēdētāja kungs! Naudas atmazgāšana Eiropas Savienībai maksā ļoti, ļoti dārgi. Tie ir nelegāli līdzekļi, kur galvenokārt nāk no kriminālas darbības, tātad tikai no kriminālas darbības un galvenokārt no, no narkotika tirzniecības. Uh, Ar šo jauno likumdošanu mēs mēģināsim pārtraukt terorismu finansēšanas plūsmu un naudas atmazgāšanu. Ko mēs vēlamies ieviest? Mēs vēlamies ieviest caurskatāmību naudas pārvatumos. Tādējādi mēs cīnīsimies pret korupciju un uh, vēlētos pievienoties to balsīm, kuri teica, ka ne tikai tiesību sargājošajām iestādēm ir jābūt pieejai šiem labumguvē reģistriem. Nē, pieejai ir jābūt nodrošinātai daudz plašākam pulkam. Runājot par naudas atmazgāšanu, mēs galvenokārt vēlamies aizsargāt mūsu iedzīvotājs. Priekšsēdētājs, paldies vam Dālenkungam un tagad Makovejs kundz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī naudas atmazgāšanas direktīva ir būtisks solis uz priekšu, un tomēr tā neaptver visus instrumentus, kurus mēs varētu izmantot, lai cīnītos pret visiem tiem ceļiem, pa kuriem nauda nonāk kriminālajās organizācijās. Uh, Un eh, raugoties uz šo labumu guvēju reģistru un pieeja tam, ļoti laba doma, un tomēr, kuriem būs eh, pieeja šiem reģistriem, noteikti pieejai ir jābūt arī žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām. Uzskatu, ka mums eh, vajadzētu um, reģistriem dot pieeju visiem publisko pakalpojumu sniedzējiem. Uh, E, vēl bez tam šajā direktīvā nav iekļauts tā saucamās e, tā saucamās spoka, spoka korporācijas, jo, protams, ka, e, kā jau šeit izskanēja, no jebkuras likumdošanas var rast kādu izēju. Atcerēsimies, ka Luksemburga arī ir nodokļu paradīze, un mēs runājam par desmitiem pat simtiem miljārdu eiro, kuri pazūd Luksemdi, Luksemburgā. Uh, Eh, lielie uzņēmumi visi mēģina izmantot Luksemburgas piedāvātos pakalpojumus. Un eh, no tā visvairāk cieši tieši nabadzīgās valstis, un galvenais ir, kā mēs izsakosim šai naudas plūsmai. Bieži vien mēs eh, aizmirstam, ka nodokļu noziegumi ir ļoti liela apjoma. Paldies, turpina priekšsēdētājs nākamā Flēnas kundze. Uh, Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties visiem, referen visiem referentiem. Ļoti smags darbs un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir būtisks Eiropas Savienības apkarošana ir būtisks Eiropas Savienības mērķis šo reģistru publiskošana. Es domāju, ka padomē pašai ir jābūt skaidrībai, ko tad mēs vēlamies Eiropā. Mums ir jāaizsargā visu intereses, ne tikai lielo uzņēmumu intereses. Jo šobrīd sanāk tā, ka mēs aizsargājam nelegālo e ekonomiku. Kā jau šeit izskanēja, e, simtiem, nu noteikti desmitiem miljārdu katru gadu Eiropā pazūd, un e, jaunatīstības valstīs šis skaitlis ir vēl daudz lielāks. Ceļš vēl mums ir garš. Paldies Lainas kundzēm, tagad Viesdovska kungs, pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāte. Es uh, atbalstu to, ka uh, ir nepieciešams regulējums, lai cīnītos pret nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu, un Eiropas Savienībai ir jānodrošina ļoti strikts regulējums. Ir uh, nepieciešams vispirms izveidot organizatoriskus instrumentus, lai cīnītos pret nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu, un mm, tas nozīmē ne tikai reģistru izveidošanu par patiesā labumu guvējiem, mm, bet mums vajadzētu padomāt, kā šis reģistrs uh, vai tas nepārkāps privātumu. Mums ir nepieciešami tādi instrumenti, kas efektīvi ļaut, uh, ļaut cīnīties pret uh, organizēto noziedzību, bet tajā pat laikā nepārkāpjot personas datu aizsardzību. Tāpat vajadzētu varētu um, runāt par to, ka daudzās dalību valstīs, pasakot, kā ir um, dalībvalstīs ieviestas prasības, starptautiskās prasības attiecībā uz cīņu pret nelikumīgo līdzekļu legalizēšanu, jo daudzas valsts to nav izdarījušas. Paldies, un Jāsdovs kungam tālāks pusotru minūtu Petērles kungs lūdzu. panie przewodniczący! znany od lat proceder. paldies priekšsēdētāj! cīņa pret nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu nozīmē arī cīnīties pret uh, mm, mm, mm neli, mm, teroristu organizēšanu. Startautiskais birojs eh, eh, ciņā pret eh, narkotiku kontrabandu ir parādījis to, ka ceturtā daļa no ieguvumi no narkotiku tirzniecības veido 1 ceturto daļu no visas pasaules IKP. Mums ir jārunā par to, ka šie līdzekļi nenonāk Tālāk tehnoloģija attīstībai. Mums ir jādomā par finanšu kapitāla instrumentiem, kas varētu tikt izmantot, jo uh, mums ir jādomā arī par to, uh, kā tiek ievēroti banku klientu anonimitātes princips, bet tajā pat laikā efektīvi jācīnās uh, pret teroristu finansēšanu. Teroristu uzbruk pasākumi um, noteikti prasa liels līdzekļus, gan to sagatavošanu, gan realizēšanu. Tādēļ uh, šiem uh, reģistriem ir jābūt tādiem, lai mēs varētu uh, izsekot nelikumīgo līdzekļu legalizēšanai. Un es domāju, tas būtu efektīvs veids, kā ierobežot organizēto noziedzības grupējumu darbību un terorismu darbību. Mums ir tālāk jādomā par to, kā šo sistēmu padarīt efektīvāku. Paldies! Dank, Frau Paldies Pitēras kundzei, tālāk pusotra minūte Ceihovska kungs. Eurokomisārsko. Paldies priekšsādātāja komisārs kundze. Uh, godātie referenti, ēnu referenti, līdz referenti. Sirsnīgi pateicos par jūsu darbu pie šīs direktīvas. Es lepojos ar to, ka Čehijas uh, komisāre ir uh, virzījusi uz priekšu šo svarīgo dokumentu, uh, kas ir nepieciešams, lai cīnītos pret krāpšanu un naudas atmazgāšanu Eiropā. Šeis naudas summas, kas te tika minētas, ir vienkārši satraucošas. Neviens no mums nevar skaidri pateikt, no kurien šī nauda plūst, uz kurieni un kā interesēs. Uh, Un tieši tādēļ ir ļoti būtiski kontrolēt šīs, šos darījumus ilgtermiņā, nodrošināt to atklātību. Es pats iestājos par uh, bezskaidras naudas ekonomiku. Manuprāt, tā uh, varētu pavirzīt Eiropu uz priekšu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Un es vēlētos uh, vēl runāt par vienu punktu, ko citi kolēģi nav minējuši. Viens uh, svarīgs aspekts ir tas, ka šīs uh, transakcijas ir starptautiskas un to virziens ir neparedzams. Līdz ar to mēs nevaram aprobežoties tikai ar pasākumiem Eiropas Savienībā, bet mums ir jāstiprina sadarbība ar mūsu partneriem starptautiskā mērogā. Uh, Paldies! Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmā uzstāsies Galpelcas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateikties par uh, izcilo veikumu referentiem, ēnu referentiem. Šobrīd naudas atmazgāšana ir viens no izdevīgākajiem uzņēmēji darbības veidiem. Uh, un tāpat ir ļoti grūti arī cīnīties pret kriminālām organizācijām. Es arī piekrītu tam, ka uh, ir uh, jā uh, nodrošina atklātība arī par uh, trešo valstu tiesību subjektu darbību Eiropas Savienībā, un tāpat ir nepieciešams noskaidrot informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. Tas nav viegls uzdevums, dalību valstīm būs daudz pie tā jāstrādā, un es domāju, ka šis tiesība akts būs ļoti labs. Paldies, tagad vārds uh, Funzulikas kundzei. Kungam. Paldies, priekšsēdētāji ir uh, liels gods, uh, ka jūs man dodat vārdu. Es augsti uh, vērtēju to, ka šajā dokumentā ir iekļauts arī uh, iekļauts normas par patiesā labumu guvējiem. Uh, Un šis formulējums, kas ir izvēlēts, ļauj dalību valstīm interpretēt šīs pamatotās intereses, par, uz kurā, kuras attaisno piekļuvi informācija. Un ja dalību valstis vēlas radīt lielāku atklātību, tas būs iespējams. Un, uh, ir arī paredzēti izņēmumi, kad šo informāciju nedrīkst sniegt, ja tas rāda pap pildus draudus šim patiesajā labuma guvējam, ja tam drauda nāve, nolaupīšana vai, vai citāds apdraudējums, vai arī, ja šis uh, labuma guvējs ir nepilngadīgs vai invalīds. Un uh, šis, uh, šis reģistrs jāatticina uz visiem uh, transnacionāliem uzņēmiem. Paldies! Tagad.

finanšu darījumi ir ļāvuši dalību eh, transnacionāliem uzņēmumiem nemaksāt nodokļus, pārvietot pēļņu uz nodokļu paradīzē. Mēs zaudējam miljārdus eh, šeit Eiropā un arī Āfrikas valstis zaudē milzīgas summas. Tāpat eh, Eh, transnacionālie uzņēmumi Grieķijā arī nemaksā nodokļus. Viņi darbojas eh, Grieķijā, pelna naudu, bet nodokļus maksā Luksemburgā. Un mēs jau zinām no Lukslīgas skandāla, kas tur notiek. Un beidzot ir jāveic pasākumi, lai pret to cīnītos. Tāpat jānovērš tas, ka džihāda kaujinieki saņem finansējumu no rietumu valstīm Un šis jautājums par patieso labumu guvēju ir ļoti svarīgs, bet tāpat laikā ir jāgarantē personas datu aizsardzību. Un tad vēl šie izņēmumi attiecībā uz azartspēlēm un kazino. Paldies, tagad vārds. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Jakovčić kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, godātie kolēģi, godātie referenti, vēlos teikt, ka augstu vērtēju šo jauno dokumentu, jaunās normas, tas ir eh, solis uz priekšu, bet tikai viens solis uz priekšu, tas ir apsveicams, eh, tas liecina par to, ka mēs vēlamies eh, cīnīties pret nodokļu ne, es atvainojos, pret naudas atmazgātājiem, pret terorismu uh, finansētājiem un pret tiem, kas uh, apdraud mūsu ekonomiku. Bet šeit tomēr ir divas problēmas, jo viss būs tagad atkarīgs no dalību valstu labās gribas, to apņēmības cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu. Tāpat pastāv problēma ar trešajām valstīm. Mums ir skaidri jāapzinās, ka bez aktīvas sadarbības ar trešajām valstīm šo problēmu mēs nespēsim atrisināt. Paldies! Tagad Šolts kungam vārds. Paldies. Š es uh, abi, uzskatu, ka abi šie dokumenti, direktīva un regulārs solis pareizā virzienā, bet tādēļ jau nav jādzer šampānietis, jo naudas atmazgāšana rada reālus draudus mūsu ekonomikas sistēmas pastāvēšanai, ja mēs runājam par uh, miljārdiem, simtiem uh, miljārdiem eiro, kas tiek zaudēti Eiropā, tikai Eiropā ik gadu ir jārīkojas aktīvi. Es uh, uzskatu, ka šie jaunie noteikumi ir svarīgs solis pareizā virzienā, un tāpat svarīgs ir šīs patiesā labumu guvēju reģistrs. Tas arī ir milzīgs solis uz priekšu nodrošinot reālu atklātību. Mēs zinām, ka šī problēma pastāv, un nevienmēr ir viegli rast risinājums, bet naudas atmazgāšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas pastāv mūsu ekonomikā un finanšu sistēmai. Paldies! Paldies! Un uh, tagad vārds Zverkungam, pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā. Paldies priekšsēdētāji par iespēju uzstāties. Vēlos uh, pateikties visiem referentiem par labi paveikto darbu. Jūs jau dzirdējāt, ka pasaules ekonomika zaudē līdz pat 5% no IKP un tas uh, veicina nabadzības uh, vēršanos plašumā pasaulē. Padomājiet, ja šī nauda tikt ieguldīta cilvēku kapitālā visās mūsu valstīs. Tādēļ ir jāveic efektīvāki pasākumi gan policijai, gan tieslietu sistēmai, gan nodokļu administrācijai. Tāpat ir nepieciešams patiesā labumu guvēju reģistrs ir labāk jākontrolē, jāuzrauga nodokļu paradīžu darbību. Un vispār ir nepieciešams šādos gadījumos visaptveroši risinājumi. Es ceru, esmu pārliecināts, ka mums izdosies aktīvāk cīnīties pret nega, eh, nelegālu darbību un naudas atmazgāšanu. Paldies! Tagad vārds komisārs kundzei. Paldies! Es šeit guvu iespēju, ka rītdienas balsojums noteikti ļaus lietas pavirzīt uz priekšu un panākt pozitīvus rezultātus, par kuriem mēs visi šeit runājām un par ko esam viensprātis mums vajadzētu sasniegt, pieņemot šo likumdošanas pakotni. Es dzirdēju, ka jūs runājāt arī par datu aizsardzības likumdošanu, par kriminālu tiesībām. Gribētu pateikt dažus vārdus par šiem uh, skatu punktiem, kā mēs redzam uh, to organizētās noziedzības kontekstā. Gribētu teikt, ka mēs realizējam visaptverošu pieeju cīnoties pret noziedzību, un tas notiek gan krimināla tiesību jomā, Piemēram, mēs eh, stiprinām sadarbību starp Eirojust un Eiropol aģentūrām, it īpaši uh, Uh, nostiprinot drošību Eiropā. Jūs runājāt arī par trešajām valstīm un nepieciešamību paplašināt mūsu aktivitātes trešajās valstīs, fokusēties trešo valstu valsts piedarīgajiem. Gribētu teikt, ka Eiropas Savienības drošības programmā mēs uh, plānojam paplašināt akris reģistru, kas ir uh, kriminālu noziedznieku reģistrs no trešajām valstīm, ar kur trešo valstu valsts piedarīgie, kas uh, ļaus ļaus mums iegūt uh, plašāku informāciju par šādām personām. Tālāk jūs pieminējāt datu aizsardzību. Es esmu atbildīga arī par šo jauno regulu, jo datu aizsardzības reforma, ko mēs patreiz um, gatavojam un ceru šogad arī pabeigsim padomē, kam sekos trialoga process nākamajā gadā. Tā ir patiesa revolūcija, jo tā aizstās 28 dalību valstu režīmus vai sistēmas, izveidojot vienu Eiropas mēroga sistēmu personas datu aizsardzībai. Tātad runāt par personas datu aizsardzību saistībā ar eh, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas direktīvu, mums ir jāskatās jaunajā likumdošanas kontekstā. Un es no savas puses varu pateikt, ka. Uh, mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību tām, lai nodrošinātu pamatiesību aizsardzību, it īpaši personas tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Tā kā e, šie divi likumdošanas akti ir ļoti labi savietojami. Un es domāju, ka tie ļoti veiksmīgi arī darbosies kopā tad, kad tie tiks ieviesti praksē. Kas attiec uz šo pakotni kopumā, man ir prieks dzirdēt, ka jūs to vērtējat kā pamatotu, praktisku, samērīgu uh, normu kopumu, kas ļaus efektīvāk uh, cīnīties pret uh, finanšu noziegumiem. Un tas nozīmē cīņu pret organizēto noziedzību, naudas atmaskāšanu, izvairīšanos no nodokļiem un citiem saistītiem noziegumiem, kā arī, kas tika daudzkārt pieminēts, eh, terorismu apkarošanu. Un šie pasākumi ir domāti ne tikai, lai eh, novērstu to, ka nauda aizplūst kaut kur nezināmā virzienā, uh, um, un lai naudu izmantotu labāko mērķu īstenošanai, uh, bet ne tikai par to. Šī likumdošana nozīmē to, ka mēs glābsim cilvēku dzīvības, jo piemērojot šīs normas, nebūs vairs iespējams tādas finanšu transakcijas, uh, kas finansētu teroristu darbības sagatavošanu un īstenošanu. tā kā šie pasākumi noteikti arī uzlabos kopējo drošību Eiropā. Gribu vēlreiz pateikties jums par atbalstu, un es ceru, ka rītdienas balsojums ļaus mums virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies Jurovs kundzei! Tagad došu vārdu Kariņkungam. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Vēlreiz paldies visiem par sadarbību šīs direktīvas tapšanā Eh, debatēs runāja daudzi bet faktiski frakciju viedoklis ir ļoti vienots. tas ir eiropas parlamenta frakcijas tiešām ir apņēmības pilnas atbalstīt šo direktīvu kas tik tiešām uzlabos cīņu pret naudas atmazgāšanu izveidojot konkrēti šo eiropas savienības mēroga patiesā labuma guvēja reģistru. paldies visiem! Mulțumim! Eh, Domnā Sargentīna. Paldies, Sargentīnī kundze, lūdzu divas minūtes. Thanks, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti daudzi mani kolēģi jau uzsvēra, ka šis publiskais reģistrs tad nebūs publisks, jo tam ir jābūt pietiekamai pieejai. Es vēlējos visiem pateikt, ka mūsu priekšlikumā mēs esam ierakstījuši, ka varas iestādes noteiks vai būs leģitīma interese vai nē. Vispirms eh, es gribētu, lai žurnālists dodas uz tiesu, ja viņam būs atteikta pieeja šim reģistram. Un tad, eh, tad tiesa noteikti pieņemt lēmumu, ka šis reģistrs eh, paplašināsies pieeziņā, jo es neticu, ka kāds dienests kādam pilsonim varētu atteikt piekļuvi šim reģistram, ja konkrētais pilsonis vēlas eh, iegūt informāciju par eh, naudas plūsmu un tā tālāk. Un, eh, piemēram, ja mēs šeit apgalvosim, ka reģistrs ir pieejā ierobežos, tad tas tāds arī būs, bet nē. Mēs vēlamies redzēt, lai reģistrs būtu pilnībā atvērts. Priekšsēdētājs Kirkov kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ļoti interesants debats, un īpaši vēlētos pateikties eh, komisārai par, par viņas sniegtajiem atbildēm eh, pirms un pēc debatēm. Bet eh, mans galvenais nolūks bija pieņemt šo ceturto naudas atmazgāšanas direktīvu. Varbūt pāris bažu momenti. Tātad šie tā saucamie trasti, tajos ir lielākā Daļa, tātad mēs esam parlaments, kurš vienmēr ir iestājies par datu privātumu, un e, mūsu priekšlikumā tam ir jāparādās. Jaunas maksājuma metodas parādās nepārtraukti, un e, kriminālās, individu, kriminālās aprindas izmanto arvien jaunus ceļus, kā apiet likumu. Uh, cīņa būs smaga, bet eh, mēs eh, noteikti atradīsim visiem pieejam, pieņemam risinājumu, tāpēc vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šā, šajā darbā un ceru, ka balsojums būs veiksmīgs. Prieksēdētājs, paldies. Nākamais Simona kungs. Jā, es arī priekšsēdētāju kungs vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās šai darbā un gribu uh, apsveikt arī šo kompromisu, kurš ietver eh, šo centralizēto eh, reģistru. Mēs ar to varam būt apmierināti. Bet mums tāpat jāapzinās arī, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu un krāpšanu ir neatlaidīga, jo arvien tiek radītas jaunas metodes. Un uh, Eh, mums ir eh, jārīkojas eh, ar apņēmību. Mēs nevaram vienkārši sekot šiem noziedzniekiem, mums ir jācenšas viņus apsteigt. Un es ceru, ka pēc šā pirmā būtiskā soļa sekos nākotnē arī citi. Un arī ceru, ka šī direktīva tiks atbilstoši transponēta dalība valstīs un ka šīm pamatotajām interesēm dalība valstis nekavēs piekļuvi informācijas Tāpat ir arī jānodrošina uh, ātra nacionālo uh, da, reģistru savienošana, kādēļ jāgaida četri gadi, lai nodrošinātu šo informācijas apmaiņu. Mums visiem Eh, ir arī jāapzinās, ka šai cīņai nav eh, robežu ne eh, Eiropā, ne pasaulē, un tādēļ mums pret to jācīnās globāli. Paldies! Līdz ar to debates ir noslēgtas, balsojums notiks rīt. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta un notiks kopīgās debates par maksāt nespējas procedūrām. Mums ir ieteikums otrajam lasījumam. Eh,